To... Godātie kolēģi, es vēlētos sākt mūsu šās dienas sēdi. Ceru, ka esat iepazinušies ar darba kārtības projektu, un, ja iebildumu nav, tad turpināsim darbu punktu pa punktam. Paldies, redzu, ka iebildumu nav. Esam darba kārtību apstiprinājuši. Nākamais darba kārtības punkts ir TNT vadlīnijas. Izskatīsim kompromisa grozījumus. Divi referenti - Komucakas kungs un Ertuga kungs. Un eh, pirmajam vēlētos dot vārdu, kurš vēlas pirmais runāt. Pirmais - Komucakas kungs, lūdzu. Paldies, Brian. Έως τώρα έχουμε κάνει τέσσερις συναντήσεις με τους σκιώδεις συζητητές. Mēs esam uh, organizējuši četras sanākšanas ar manu līdz referentu un pastāstīšu jums par to, kāda ir pašreizējā situācija. Esmu paredz, esam paredzējuši arī uh, rīt vēl vienu papildu sanāksmi ar uh, līdz referentiem un viena sanāksme ir paredzēta arī Strasbūrā. Un ja būs nepieciešama vēl trešā sanāksme, tad tāda arī notiks, paredzot tomēr, ka balsojums būs 18. decembrī. Tātad, ja būs nepieciešams, mēs arī organizēsim trešo sanāksmi. Attiecībā uz uh, kompromisu grozījumiem ir 22 kompromisa grozījumi iesniegti par 11 eh, pāntiem šajā regulas projektā. 11 kompromisa priekšlikumi ir iesniegti par apsvērumiem un 19 kompromisa grozījumi par pielikumiem un kartēm. Tātad kopumā ir kādi 50 uh, kompromisa grozījumi. Bet ir vēl arī virkne neatrisinātu jautājumu, un tuvākajās dienās tiks iesniegt vēl papildu kompromisa grozījumi, bet to nebūs īpaši daudz. Manuprāt, šobrīd mēs jau esam izsmēluši konstruktīvā gaisotnē virkni jautājumu Mēs esam apsprieduši kompromisu grozījums par trešo punktu, proti par to, kā definēt Eiropas uh, pievienoto vērtību, tālāk par pārobežu uh, sekcijām, par ceturto pantu mērķiem, par resursu efektīvu izmantošanu tīklā, 12. krustins par infrastruktūras elementiem, 16. panta, 3. punkts par aprīkojumu iekšzemes ūdens ceļiem. Šodien mēs esam izdalījuši uh, kompromisa grozījumus 17. pantam. 8 18. pāns par infrastruktūras attīstību, 20. pāns, 25. pānta pirmais punkts par jūras maģistrālēm, 6, 26. otrais punkts, 45. pāns par pa, pamattīklām izvirzītām prasībām, tālāk 47. punkts par mazglu punktiem, 48. par pamattīklā koridoriem, 49. definīcija, 51. grozījums par koridoru koordināciju, 52. par eh, koridoru koordinācija, 54. panta pirmais punkts par atskaitu skatīšanos. Tātad par visiem šiem punktiem jau esam diskutējuši un visiem kolēģiem ir izsūtīti kompromisa grozījumi priekšlikumi par 13, 17, 45 un arī par uh, virkni apsvērumu. Par to mums būs iespējams apspriesties šodien un arī sanāksmēs ar līdzreferentiem un arī divpusējā kārtā ar kolēģiem, kurus tas interesē. Tagad par kompromisa grozīmēm runājot, tas ir labs pamats diskusiju turpināšanai un es domāju, ka mums izdosies panākt vienprātību starp dažā tādiem uzskatiem. Tālāk par 13. grozījumu, kas ir tā, eh, pantu, kas ir strīdīgāks par tehniskiem jautājumiem, un arī par 45. un 17. pantu, eh, kur ir runa par ūdens ceļiem. Tie ir visgrūtāk atrisināmie jautājumi. Runājot par eh, pamatnostādnēm, tādām kā graf specifiku saistošais raksturs vai tehniskās specifikācijas vai metodoloģija, man nākas konstatēt, ka vairākums kolēģu orientējas uz prioritātēm, ko varētu nosaukt par nacionālām prioritātēm. Mēs, protams, uzstājam uz to, ka ir jāievēro grafiks, ka pēc iespējas ir jāņem vērā kolēģi paustās bāžas un norādītās prioritātes, bet tai pašā laikā mēs nedrīkstam aizmirst Eiropas pievienoto vērtību šai regulā, un tieši tādēļ mūsu situācija ir ļoti sarežģīta. Mums ir jānoraida tādi kompromisa priekšlikumi, uh, kas pārstāv visu politisko spektru, vai arī mums ir jāpieņem uh, virknē priekšlikumu, kas ir saistīti ar ļoti specifiskiem argumentiem. Mēs, protams, turpināsim diskusijas un uh, ceram, ka mums būs vēl padziļinātas diskusijas un ka mums iznāks uh, beigās uh, vienoties par tādu dokumenta tekstu, kas arī no juridiskā viedokļa mums ļaus rīkoties un diskutēt arī trialogā. Tāda ir pašreizējā situācija, un mans kolēģis Ērtuks varēs papildināt un sīkāk pastāstīt par virkni aspektu pirms uh, uh, debatēm, ko es ar ļoti lielu interesētību gaidu. Paldies, Ertuga kungs. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, Kollege. Jā, paldies priekšsarētāji, dargie kolēģi, paldies arī kolēģiem Kamacākos, kurš eh, īsi pārstāstīja to, kāda ir pašreizējā situācija. Mēs jau pēdējo nedēļu laikā eh, aktīvi strādājam ar mūsu eh, ēnu referentiem un visiem citiem ieinteresētajiem kolēģiem un kolēģiem, lai rastu kompromisus, kā jau minēts. Arī šodien saņēmām kompromisu priekšlikums par trim pantiem Es vēlētos izmantot šo iespēju, eh, lai par mūsuprāt svarīgiem pantiem, eh, kur mēs mēģinam rast kompromisus, šo to arī pateikt, lai skaidrāk būtu situācija. Vispirms par mērķiem un prioritātēm. Ceturtais un desmitais pāns. Kā jau jūs sapratāt, tur ir zinām ar struktūra pārņemta ar augstākiem mērķiem, ja virsmērķiem, eh, lietotāju ērtība, kohēzija un citi. Un šie, šajos pāntos ir īpaši daudz grozījumu priekšlikumu. Un tieši tādēļ mēs to centāmies eh, apkopot eh, šos grozījumus kompromisos, kā kolēģis tikko minēja, un lielākoties esam saņēmuši arī atbalstu. Tālāki kompromisu priekšlikumi attiecībā uz tehnisko specifikāciju pantiem. 12., 13. un 45. pāns. Jā, arī tur mums ir daudz grozījumu priekšlikumu. Mums ir jāpievērš īpaša uzmanība tām, lai mūsu formulētais teksts nodrošinātu konsekvenci e, ar tiesību aktiem, kas regulē šo jomu, un arī Connecting Europe Facility mehānismu. Uh, Mums e, jāatzīmē, ka esam arī centušies e, ņemt vērā arī situāciju ar tā saucējumajiem izolētajiem tīkliem, kas daļai kolēģi ir svarīgs jautājums. Tur mums vēl ir jāpieslīpē, Eh, mazliet eh, teksts, lai detalizētāk atspoguļot izolētu tīklu situāciju, jo šis jēdziens varbūt visiem nav tik vienprātīgi saprotams. Eh, dažkārt kolēģi ar to saprot atšķirīgas lietas, tāpēc varbūt nedaudz būs jāpieslīpē teksts, bet pamat ideju mēs iekļāvām. Un tad attiecinot to arī uz potenciāliem izņēmumiem. Un visbeidzot, godātie kolēģi, Mēs tik tiešām ļoti intensīvi eh, strādājam pie iekšējiem ūdensceļa jautājumu, konkrēti 17. pāntu, un, manuprāt, mēs esam labu kompromisu panākuši. Kāds bija mūsu mēķis? Mēs centāmies nodrošināt to, ka ar mūsu fo formulējumu eh, nerastos papildus prasības attiecībā uz eh, vidi un saistītām jomām, kas būtu potenciāli uh, Eh, nesavienojama ar esošajiem tiesību aktiem. Tātad no tā mēs vēlamies izvairīties. Tāda arī ir eh, daudzpusējās vienošanās, un eh, no tā mēs esam vairāks formulējums viens pret viens pārņēmuši. To jūs arī tad redzēsiet, kad būsiet izlasījuši kompromisu priešlikumu kopējas paziņojums par iekšējo ūdens ceļa attīstību. Un tur mēs saņēmām arī atbalstu no Kala Pejs, kas ir mūsu TNT uh, tīklu koordinātori, un arī trīs Donavs ups uh, komisijām esam sastrādājušies. Tas ir labs pamats, uz kur mēs tālāk varam strādāt, un visi arī līdz šim tam ir piekrituši. Un kolēģu iesniegtie grozījumi, priešlikumi, tos esmu izskatījis, arī par navigācijas status, jo man arī tas ir svarīgs jautājums. Esam centušies arī šeit rast kompromisu, norādot uz AGN vienošanos, kā tas e, ministru sanāksmē Donovs upes reģionā tika e, panākt vienošanās 17.3 PA. Un Tātad eh, arī tur mēs eh, centāmies nodrošināt, lai nav pretruns ar spēkā esošo likumdošanu. Un sākumam, varētu teikt, tie bija tie paši kritiski svarīgākie punkti un kompromisa priekšlikumi, kurus mēs apsolījām un esam šodien arī spējīgi uzrādīt. Tas mums priecē un ar nepacietību gaidu debates, diskusiju un labprāt atbildēšu arī uz jautājumiem, ja tāda būs par laika kalendāru. Rītdien ir mūsu nākot, nākošā sanāksme ar ēnu referentiem. 12. decembrī vēlreiz tiksimies ar ēnu referentiem, lai pārunātu eh, kārtējos punktus. Un ceram tad, ka saulaicīgi uz 18. decembra būs tik labs dokuments, tik vienprātīgs dokuments, kuru tad lielākā daļa kolēģi varēs atbalstīt. Bet līdz tam mēs vēl esam diskusiju procesā, un priecāsimies, ja varēsiet piedalīties ar konstruktīviem piedāvājumiem. Paldies! Thank you, Mr. Ertug. I... Paldies, Hertog kungam. Šobrīd ir pieteikusies Bilbao kundze un Krēmer kungs, Elkadrāja kungs, Perker kungs, Bradbarns kungs, Ajālas kundze, Savaramon un Degrandes kungs. Vai ir vēl kāds, kas vēlētos izteikties? jo garāks būs saraksts, jo mazāk laika mums paliks pēc tam diskutēt citiem jautājumiem. Vēl piesakās kolēģi. Kūna kungs, Utjos kungs un Benjana kungs. Tātad katram desmit sekundes. Pavisam kopā 14 runāt gribētāji pieteikušies, maks divas minūtes katram lūdzu. Un dod vārdu Bilbao kundzei lūdzu. Gracias, presidente, y además eh, voy a hacer eh, un esfuerzo por. Paldies, prieksēdētāji kungs. Es eh, mēģināšu iekļauties jūsu strikti noteiktajās divās minūtēs. Kā jau referenti teica, mēs esam ārkārtīgi intensīvi strādājuši pie šā dosjēma. Un eh, Alde grupa ir vienojusies, ka atbalstīs panākto vienošanos starp politiskajām grupām. Es vēlētos eh, uzteikt eh, to metodiku, kur ir izmantojusi un ieteikusi komisija. Mēs piekrītam arī piedāvātajiem laika grafikiem un vēlamies uh, stiprināt tā saucamo pievienoto vērtību Eiropas līmenī. Uzskatām, ka ir jāveicina arī sadarbība pāri robežām šajās lomās un jāiesaista gan vietējās, gan reģionālās pašvaldības. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai sadarbība notiktu visos līmeņos. Atbalstam kompromisus, par kuriem esam vienojušies līdz šim. Kā jau teicu, mums ir izdevies vienoties par ļoti daudziem jautājumiem, bet vēl ir vairāk neatrisināt aspekti, kurus detalizēt vajadzētu iz, izskatīt. Vēlreiz atkārtošu, ka mūsu politiskā grupa atbalsta gan laika, grafik, laika termiņus, gan arī citus kompromisus, un, protams, ka iniciatīvai ir jātiek akceptētai jau sākumā piedāvātajos laika termiņos. Es eh, vēlētos pajautāt, vai jums būtu kas piebilstams par iesniegto sarakstu? Vai jums ir kāds komentārs par šo sarakstu? Paldies! Paldies! Krēmerkungs lūdzu! Danke mich natürlich! Jā, arī es vēlos pateikties koordinatoriem Tātad mēs e, labprāt varbūt būtu precīzāk formulējuši vairākas e, lietas, un kur ekonomiskie un ekoloģiskie kritēriji tiek e, precīzāk pārbaudīti. Un visdrīzāk, ka cenas arī neatbilst, visdrīzāk tas prasīs divreiz vairāk naudas, divreiz vairāk laika, bet laika mums nav, jo ir klimats jāaizsargā. Tad mēs varam ar lielākiem līdzekļiem panākt lielāku efektu. Šķērs vai pārobežu, tur jau šis jautājuma aspekts, to es atbalstu. Tur mums ir jāpaskatās, kādas kritērijas mēs varam uh, izskatīt. Nu, atjaunošana, nu, šeit uh, eh, vācu tulkojumā ir eh, diezgan dīvaina vārdu izvēle. Nu, nav, nav īsti skaidrs, kas tur īsti ir domāts. Iekšējie ūdens ceļi, to kompromisu mēs noraidām, kālapēs mēs eh, dzirdējām, naudai nav nozīmes, 300 eh, dienas gadā upēm jābūt izbraucamām, un kas tad notiks ar pārējiem 56 dienām, tad, kad tad jāpārliek dzelzceļas liedz būs? Nu, tas, eh, un, un, un kas tad būs ar Donavas upi? Mēs to nepiedzīvosim paši, diez vai arī mūsu bērni, un tas ir pārāk dārgi, un daudz kas cits darāms. Mums jāpievēršas vairāk realitātei tomēr. Kas šeit pietrūk šajā ziņojumā? Tad no baltās grāmatas 20% samazinājums līdz 2020. gadam ir jābūt eh, konsekventiem. Nacionālajie egoisti Un to parāda ar tūkstošiem grozījumu, kas šeit ar eh, Eiropas dzelzceļa telpu kopīgo tam maz, kas eh, kopīgs ir. Tas pēdējais, ko vēlos teikt. Nu, Baltajā grāmatā ir pieminēti koridori, 70 tūkstoši kilometru, kam ir arī ļoti svarīga loma. Piemēram, tilts pār Donavu otrais starp Bulgāriju un Rumāniju. Tā tas ir svarīgi Donavas ap, eh, apkārtceļam un arī var cits piemērs minēt. Tādēļ ir koordinētā veidā jādomā, jo daudz kas eh, aiziet garām un Samarija arī nevarēja to visu iekļaut, un tad pēdējā mirklī cenšas mums pārliecināt, cik tas svarīgi ir. Nu, es tad aicinātu tomēr Eiropas līmenī domāt. Atsevišķas dalību valstis ir sazinājušos ar mani un aicinājuši iesaistīties, bet eh, šeit nav runa tikai par eh, zaļajām vidē draudzīgām lietām. Tas ir arī no loģikas nepieciešams. Paldies. Alka Drāja kungs, divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Runāšu īsi. Vispirms vēlētos pateikties abiem līdzreferentiem par izvēlēto darba stilu. Jūs eh, tiešām esam sagatavojuši ļoti labus kompromisus. Un eh, tāpēc eh, jūs arī pieturējāties pie mūsu sākotnēji izvēlētās metodoloģijas, un par to vēlētos jums pateikties. Protams, ka mums uz situāciju ir jāskatās pēc iespējas plašāk, lai mēs e, varētu konstruktīvos kolēģi iesliegtos priekšlikumus izskatīt pēc iespējas niansētāk. Es saprotu, ka ne visiem patīk panāktie kompromisi un būs pat tādi, kur būs vīlušies, bet ja mēs paskatāmies uz visu no citas perspektīvas, tad ir jāuzteic panāktie kompromisi. Visticamākais, ka tuvākajās dienās e, tiks e, rastas atbildes uz citiem jautājumiem, piemēram, par iekšējiem ūdensceļiem. Ir jāmēģina ņemt vērā iekšēju ūdensceļu pārvadātāju prasības, bet mēs nedrīkstam aizmirst arī vides aspektu. Esmu pārliecināts, ka tuvākajās nedēļās mēs pie tā strādāsim, un 18. decembrī, kad šajā komitejā balsosim par šo priekšlikumu, mums būs plašs atbalsts iesniegtajiem grozījumiem. Un tādējādi parlaments būs eh, pakā, pagājies vēl stolīt pretim TNT vadlīniju priekš, priekš pieņemšanai. Priekšslēdētājs. Perker kungs, divas minūtes lūdzu. Jā, eh, Jā, paldies priekšsēdētāji. Vēlos pateikties arī referentiem par ļoti kompetentu un uz sadarbību orientēto pieeju, vēlos izcelt vienu punktu - kompromiss par piekto pāntu. Tur runa ir par to, ka plānojot un būvējot ir nepieciešams eh, saņemt arī pilsoņu piekrišanu. Un no dalību valstīm tiek sagaidīts, ka plānošanas posmā tiek īpaši ņemt vērā vietējās īpašības un īpatnības. Un tas nozīmētu, ka dalību valstīm ir jāņem šīs lietas vērā, tad tas nozīmētu, ka visdrīzāk tiktu izteikt arī alternatīvu priekšlikumu. Tad, kad tiek īstenot šo jauno maršrutu izbūvu. Līdz ar to mums ir ļoti sensitīva šī pieeja nepieciešama tur, kur mē, mums ir turisma reģioni, kalnu reģioni. Līdz ar to 275. grozījums, kas vispārējā veidā to atrunā, ir iekļauts šajā kompromisā, bet otrā daļā tur ir minēts, ka dalību valstis, ja nepieciešams, var vai pat viņiem ir pienākums eh, īpašas eh, šīs eh, izbūves iespējas iekļaut. Un tādējādi tiek daudz precīzāk panākt mērķis, nodrošināt to, ka ir mazāka pretestība pret šādiem projektiem, jo ir paši pilsoņi iesaistīti lēmumu pieņemšanā. Līdz ar to es aicinu ne tikai pirmo daļu no šī grozījuma, bet arī otro daļu iekļaut kompromisā. Pratbold kungs tālāk. Uh, you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Priekšsēdētāji kungs runā bez mikrofona. Nē, es runāšu divas minūtes, jā, tā kā jūs jau teicāt, saka nākamais runātājs. Ertoga kungs savos komentāros jau pieminēja to, kādā veidā teksts sasaucās ar TNT komisijas programmu un kā tas eh, sasaucās ar Connecting Europe programmu. Tas arī ir svarīgākais šajos eh, grozējumos, un tomēr Ertuga kungs vēlējās, lai būtu vienots skatījums un lai starp šiem diviem, lai šīm divām programmām no transporta viedokļa raugoties būtu saistība. Varbūt, ka tehniski mazliet niansētāk vajadzētu izstrādāt to, ko mēs vēlamies redzēt, un iespējams, ka būs zināmi budžeta ierobežojumi, ja izpildīsies Van Rompuy kunga agrāk ierosinātais nākamā gada budžets. Tāpēc es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi TNT eh, programmu iekļaut budžeta rāmjos, kas ir reāli. Bet raugoties uz pašu programmu TNT, tā ir pilnībā atbalstām un tomēr parādās noteikta tendence. Priekšsēdētāji kungs, es pats biju referents par iepriekšējo ten programmu un daudz no, no grozējumiem situācija it kā mēģina raud dažādos virzienos, un es domāju, ka visas idejas kopīgā ziņojumā iestrādāt diez vai būs iespējams, un e, mēs šeit piedāvājam dažādas definīcijas, ko tad mēs vēlamies redzēt TNT programmā. Prieksēdētāji kungs, mums ir jābūt reāliem savā pieejā. Mums ir jāmēģina konstruktīvi šīs programmas īstenot reālajā dzīvē. Un kā jau es teicu, noteikti būs budžeta tipa ierobežojumi. Mani priecēja izteiktie komentāri, ka mums ir jādomā Eiropas līmenī. Šos vārdus mēs bieži dzirdam, tie tiek izsviesti ēterā, un neviens tiem īpaši uzmanību nepievērš, jo neviens tā īpaši nezin, ko tas nozīmē Eiropas pievienotā vērtība. Bet šajās debatēs, runājot par Eiropas pievienoto vērtību, mums ir jārunā par to, ko tas nozīmē. Tas ir projekts Eiropai un nevis pievienotās vērtības projekts Eiropai. Prieksēdētāja kungs, esmu darbojies šajā jomā jau daudzus gadus. Es redzu, ka kompromisi galvenokārt ir par pielikumiem, un manas lielākās bažas Vēlētos pateikt, ka pirms septiņiem gadiem, astoņiem, kad mēs analizējām šo situāciju, mēs pavadījām simtiem stundu, jo mēģinot izmainīt pielikumu, jums ir jāizvieto viens teksts ar citu. Jūs dodat eh, vienai jomai prioritātes un citai atkal to atņemat un izveidojas aburtais loks. Tieši tāda pati situācija bija jau iepriekšējā programmā, un man ir ļoti lielas bažas, kādā veidā šie grozījumi, kas ir domāti pielikumiem, attieksies uz reālo dzīvi. Priekšstādātājs, paldies, Bratborn kungs, jā, Bilbao kungs, Bilbao kundze, jā, es jums došu vārdu. Debakas kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Es eh, vēlētos pateikties gan abiem līdzreferentiem, gan arī ēnu referentiem. Sadarbība ir bijusi lieliska. Viens no ECR ēnu referentiem jau uzsvēra, cik svarīgi ir sadarboties pāri partiju un grupu robežām tieši TNT izveidošanā. Un arī jūs pieminējāt, kā tas sasaucās ar Connecting Europe un cik svarīgi ir ar abām kājām stāvēt uz zemes. Es eh, detaļās neiedziļināšos un nav iespējams iziet cauri visiem kompromisiem, bet vēlētos uzsvērt vienu aspektu, un tas atkal būs par pielikumiem. Pielikums par iekšējiem ūdens ceļiem. Uh, Esmu runājis ar līdzreferentiem un ēnu referentiem par to, cik svarīgi ir šos sarakstus iekļaut, šajos sarakstos iekļaut arī iekšējos ūdens ceļus, jo šobrīd ir ārkārtīgi daudz neskaidru jautājumu, piemēram, jūras, bet mēs nerunājam par iekšējo ūdens ceļu ostām, uh, un par upju ostām. Iespējams, ka to varētu iekļaut atsevišķā kompromisa grozījumā. Vēl bez tam ir ārkārtīgi svarīgi, ka mums būtu kompromiss par 17. pantu, 3. A punktu un 42. pantu. Protams, ir jāņem vērā patreizējā vidas likumdošana, bet eh, mēs nevēlamies, lai vides apsvērumi uh, padarītu visus mūsu pasākumus laika ziņā ilgākus. Vēl priekšsēdētāja kungs. Ir redzama tendence, ka tekstā vajadzētu iekļaut veselu virkni izvē, izņēmumu. Ir tehniskas dabas izņēmumi, ir dalību valstu vai nacionālas dabas izņēmumi. Un, ja mēs vēlamies tā rīkoties, es nezinu, vai tas ir pareizais risinājums. Mēs nevaram visu laiku pieminēt dažādas izņēmumus nacionālā līmenī. Viena minūte 59 sekundes jūs runājāt, tas ir uzteicams laikā ieturēšanās piemērs. Ajalas kundze. Agradecer a los dos ponentes. El... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Vēlētos pateikties gan līdzreferentiem, gan ēnu referentiem, jo jūsu darbs pie kompromisiem ir bijis lielisks. Vēlētos īpaši jums pateikties par 57. pantu. Tur runa iet par uzraudzības klauzulu. Mums ir jāvienojās par kompromisu tā saucamajos agrāk prioritējamajos projektos. Nākamais. Šie projekti it kā neparādās šajā uzraudzības klauzulā, un tas man priecē. Man ir viens jautājums. Jūs eh, nesat ņēmuši vērā definīciju savstarpējai savietojamībai. Tas ir interesanti. Un tagad eh, par jau pieminētajiem pielikumiem. Mūsu politiskajai grupai nav pieņemami vairāki kompromisi, kas attiecās uz pielikumiem. Piemēram, Zviedru kolēģiem ir izdevies pielikumos iestrādāt sevi interesantas lietas, un es ceru, ka arī mēs no dienvidiem nākošās perifērijas arī izkarosim sev pīrāga gabalu, kas mums būs pieņemams. Bet man ir viens jautājums un tas ir saistīts ar pirmā pielikuma kompromisu 5.33. Runa iet par sauzemes ceļu, kurš tiks iekļauts vienā no tīkliem. Vai tad e, jūs vēlaties izveidot atsevišķu metodu, kā iekļaut e, pamat tīklos un pamat e, koridoros arī neprimāras nozīmes ceļus, ja mēs visi pārējie vēlētos iekļaut izņēmumos vai pielikumos lauku ceļus, tad tas būtu ļoti interesanti. Tātad es vēlētos zināt, kāpēc šis nepirmās nozīmes ceļš ir iekļauts šajā pielikumā. Paldies! Lichtenbergens kundze, lūdzu! Jā, herzlichen dank! Um... Jā, paldies! Kopumā es vēlētos sacīt sekojošo. Pagājušā gadā mums bija ziņojums par TNT tīkliem, es biju ziņotāji, un ar lielāko vairākumu arī tika atbalstīts šis ziņojums, un tur tā ideja bija koncentrēties uz pašu būtiskāko, uzlabojot savienojumu starp eh, galvenajiem mezgliem, bet, nu, no tā maz, kas ir palicis šajā ziņojumā. Vēlos minēt tikai dažus piemērus. Jau toreiz un arī tagad mēs runājam par to, eh, cik svarīgi ir šie pievadceļi. Tad, kad ir runa par liela mēroga projektiem, kas principā tāpat atņem uzreiz divas trešdaļas no līdzekļiem, un pēc tam vācu avīzē man jālasa, ka pievadceļš no Minhenes virzienā uz Cīrihi būs eh, elektrificēts 2020. Eh, gadā tikai, tad man rodas jautājums, par ko mēs šeit diskutējam? Mums, man jāsaka vēlreiz, jāaicina visus. Mums ir nepieciešams vēlreiz pārdomāt, necelt tuksnesī katedrālis, kā saka, bet Pirmkārt, jau pievadceļu nodrošināšanu. Un es arī paskatījos, kā ir situācija, piemēram, ar Itāliju un Šveici. Tur praktiski nav tādu šo savienojošo. Viņiem būtu uh, brīnišķīgas iespējas uh, Alpu šķērsot, eh, jo, bet to nevar izdarīt, jo uz dienvidiem no Alpiem nekas tālāk vairs neiet. Bet man nepatīk atkārtoties, bet man ir jāatkārtojas. Ja mēs to nedarīsim, tad mēs vienkārši ceļam katedrāls tuksnesī. Jo tad nav jēgas no konkrētajiem mezgliem, jau uz viņiem neved neviens ceļš. Un turisms. Turisms ir ļoti svarīgs, tad tikpat svarīgs kā lidosta ir akli un gal galā, kad mēs šos jautājumus varēsim atrasināt. Sarvamā kungs, divas minūtes lūdzu, paldies, priekšsēdētāja kungs. Es eh, vēlētos eh, gandrīz atkārtot to, ko Ertuga kungs teica savos ievadvārdos. Mums ir jābūt pilnīgi pārliecinātiem par to, ko mēs saprotam un domājam ar tehniskām specifikācijām. Varbūt, ka 13. punktā tas ir skaidrs, ko nozīmē izolēti tīkli. Tad 45. pantā ja vien tas jau nav atrunāts apsvērumos, un tas nav atrunāts, vismaz es to tekstā neredzu, Tad 2.a eh, punktā, kurā runa iet par dzelzceļu tīkliem, izņemot par izo, izolētiem tīkliem, mums ir jāsaprot, ko tas nozīmē. Tā tad varbūt kāds varētu paskaidrot. Paldies! Jūs varat manu vienu minūti atvēlēt Bilbao kundzei. Būšu džentelmenis! Paldies! Jā, Bilbao kundze tagad ir dabūjusi tik daudz runāšanas laika, bet De Grandes kungs lūdzu divas minūtes. Sí, gracias, presidente. Lo voy a hacer telegráficamente para no reiterar. Paldies, priekšsādātāji. Es centīšos neatkārtot jau iepriekš teikto. Es pilnībā sap, atbalstu Ajāls Sanders kundzes teikto un arī Bilbao kundzes viedokli atbalstu. Un treškārt vēlos pateikties referentiem par viņu veikto darbu un arī par to, ka viņi ir bijuši tik elastīgi savā pietejā. Un es gribu teikt, ka pat uh, par spīti visam labajam darbam, kas ir paveikts, joprojām uh, neesam apmierināti ar rezultātu. Paldies, priekšsēdētājs saka. Senalovs kundze, man ir trīs punkti par trim grozījumiem. Vispirms vēlos pateikties abiem līdzreferentiem par uh, veikumu strādājot pie kompromisa grozījumiem, it īpaši par trī, trešā pankta E apakšpunktu, kurā ir paskaidrots, kas tad ir šī Eiropas pievienotā vērtība. Tālāk uh, Eh, kompromiss par 17. grozījumu, līdz referenti ir eh, pielikuši lielas pūles, bet es uzskatu, ka mums tomēr ir jāpieturas pie spēkā esošās likumdošanas par vidas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību un nevaram pakļauties kādiem subjektīviem vērtējumiem. Un tālāk kompromiss par 57. pantu Šķiet, ka iesniegšu vēl grozījumu ar citu formulējumu, lai mēs varētu uh, runāt par pārobežu projektiem pēc TNT sākotnējiem. Kunkungs, paldies uh, abiem referentiem. Viņi ļoti loģiski strādājuši arī un loģisks secinājums ziņojumā iekļāvuši. Salīdzinājumā ar iepriekšējo sistēmu, nu, agrāk mums bija ar uh, darīšana ar astru, tagad ir tīkls ar mezgliem, un līdz ar to arī svarīgi ir kriteriji, pēc kuriem tiek izvēlēts pamatīkls. Uh, protams, ka Eiropas pievienotā vērtība arī svarīga, pārobežu darbība un tā tālāk. Satiksmes papildus vērtība, protams, ir tad, ja var pārvarēt šķēršļus, un tāpēc ir eh, nepieciešams eh, ziemeļdienvidu virzienā pārvarēt eh, kalnu masīvus, alpus, piemēram, tuneļus, ūdenšķēršļus, bet paralēli ir arī jāpievērš uzmanība tam, lai nākotnē tur nenotiktu pārslodzis nākamajos desmit gados par 20% celsies kravu pārvadājumu, mums ir nepieciešams arī CO2 līmeņus mazināt, tāpēc esmu pateicīgs, ka uh, ir mainīti kritēriji, un šeit nav runa tikai par atsevišķiem elementiem, uh, par Rotterdam, par uh, Genovu, bet ir tomēr svarīgi, ka uh, mēs uh, nu, nodrošinām savienojumus uz Skandināviju, uz Adrijas jūru, uh, Un vai, vai tas tā caur, caur eh, Hamburgu iet, vai eh, Dancigu, nu, tas nav tik svarīgi. Gal galā eh, ideja ir svarīga un strādājošu tīklu mēs tad arī nodrošināsim, un tad pietrūkst viena lieta, pietrūkst līdzekļu. Nu, tas būs svarīgs aspekts sarunās par budžetu, nu, tas priekšsēdētājiem jāpatur prātā. Paldies! Es redzu, ka Paisa kundze arī mums ir pievienojusies, bet tagad Uģas kungs divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Vēlētos pateikties abiem līdzreferentiem un arī ēnu referentiem. Arī vēlētos pateikties Bilbao kundzei. Manuprāt, ierosinātā teksta redakcija ir ļoti laba, jo gan kompromiss, gan gala rezultāts ir saskaņā ar to metodoloģiju un idejām, kuras mēs izstrādājām sākumā. Protams, ka mēs vēlamies iestāties par reģionu attīstību, un, protams, ka TNT ir domāts eh, kā viss Eiropas projekts. Mēs vienmēr esam iestājušies par visiem iedzīvotājiem vislabāko, un mēs nedrīkstam aizmirst šo aspektu arī šobrīd. Mēs vēlamies eh, redzēt kopumā, cik apmierināti cilvēki būs par piedāvātajiem ten risinājumiem. Tātad mēs vēlamies redzēt kopumu. Bet eh, pilnīgi noteikti ir iespējams uzlabot zināmas ziņojuma daļas piemēram, tādās lielajās salās kā Sardīnija un Krēta. Arī Kaljārī un Herakliona. Tomēr vēlētos pateikt, ka es esmu apmierināts ar panākto tekstu redakciju un atbalstīšu šo ziņojumu. Nākamais runātājs. B Benjonkungs. Vispirms, ko nozīmē šie desmit metru drošības zona? Es nesaprotu, no kurienes jūs mērīsiet un līdz kurienē šos desmit metrus, bet iespējams, ka tas ir tikai tehnisks dabas precizējums. Tas būs tīri eksploatācijā grūti, bet es nezinu, ko tas tiešām nozīmē. Varbūt, ka jūs varēsiet, varētu man sniegt papildus informāciju. Otrs jautājums ir ATMS, kur uh, Es nesaprotu, kā tas tiks eksploatēts. ERTMS vai ir izveidotas nacionālas programmas ERTMS, un ja šādas programmas ir, vai tās ir darboties spējīgas? Protams, ja ir, proti, ja ir izstrādāta programma, kas nevar darboties, tad tam tai nav nekādas jēgas, bet ja šādas programmas ir izstrādātas, tad uh, tai ir jābūt saskaņā ar tiem principiem, ko mēs mēģinam panākt šeit. Domāju, ka, ja šādas programmas ir, tām vajadzētu pieļaut zināmu elasticitāti. Un trešais. Man ir zināmas programmas ar teksta redakciju, un tas attiecās uz 49. punktu. Runiet par dzelzceļa koridoriem, kurus vajadzētu piemērot eh, būtiskāko, tune, būtiskāko eh, tuneļu un galveno ceļu principam. Ko tas nozīmē? Vai dzelzceļa koridors sākās un beidzās kaut kādā vietā, un tad eh, desmit kilometri ir atstāti kaut kādā savā. Tas nozīmē, ka ja šie desmit kilometri ir jāpārbūvē, jāpārceļ, es nesaprotu. Proti, ja mēs burtiski tulkojam šo priekšlikumu, tad būs ārkārtīgi daudz nevajadzīgu investīciju. Un es domāju, ka mums vajadzētu skatīties uz situāciju kopumā un varbūt, ka dažādi pārvedumi finanšu ziņā būtu šeit piemērojami. Tā tad eh, mēģināsim noskaidrot eh, un paskaidrot, kas tad ar to ir domāts. Paldies! Es atbildēšu uz jūsu jautājumu. Tas ir dzelzceļa jautājums, tāpēc es vēlētos uh, atbildēt. Jautājums ir starp, uh, dzel, starp, uh, starp sastāva beigām un starp kaut kādu noteiktu robežu, starp sānceļa, stānceļa sākumu šie desmit metri. Arī es vēlētos pateikt abiem līdzreferentiem un eh, vēlētos pateikties arī ēnu referentiem, jo jūs esat strādājuši ļoti labi. Es zinu, ka ir paredzētas vēl sanāksmes par šo jautājumu, un, eh, kā jau šeit izskanēja, 18. decembrī balsosim, un ceru, ka mums būs tāds balsošanas saraksts, kas būs pārskatāms. Uh, Lielākās šausmas būs tādas, ja šis saraksts būs eh, nepārskatāms. Tātad Bradborna kungs un Lichtenbergers kundze. Es atceros, kā mēs balsojām par pirmo TNT un, ten, un tas bija 90. gada sākumā. Un, eh, Visi vēlējās, lai tas eh, būtu ļoti ātri pabeigts. Un e, mums ir jāmēģina izvairīties no saraksta, kas ir bezgalīgs. Un e, es vēlētos griezties pie jums kā ar tādu Ziemassvētku dāvanas vēlme, ka mums ir jāpieturās pie metodoloģijas. Referenti ir ļoti labi strādājuši, lai izveidot kompromisus. Ja kompromisi neatbilst mūsu metodoloģijai, tas jau šeit izskanēja tad eh, nevajadzētu to iekļaut mūsu tekstā, un par to tad mēs arī nebalsosim. Es vēlētos eh, griezties pie jums ar līgumu, lūgumu padarīt šo balsošanas sarakstu vieglāku. Bilbao kundze, es aizmirsu jūs kā ēnu referentu. Es jums došu vienu minūti ilgāk, Bilbao kundze, lūdzu. Le prometo, presidente, que lo importante no es el tiempo que se utiliza. Paldies, jā, es ap Eh, svarīgākais jau ir nevis laiks, kas ir atvēlēts, bet ko šajā laikā pasaku. Pateicos par papildus minūti. Es eh, saprotu Grandes kunga uzstāšanos. Mēs eh, strādājām kopā pie metodoloģijas, pie grafika, pie uh, pap pievienotās vērtības pie Eiropas līmeņa pārvaldības sistēmas ieviešanas, un mēs uh, centāmies sagatavot nopietnu priekšlikumu, bet kopumā es atbalstu veikumu un kompromisu, kas ir izstrādāts. De Grandes kungs, vai jūs vēlaties atbildēt? Jums ir tiesības atbildēt, ja jūs vēlaties atbildēt. Paldies! Paldies! Es augstu vērtēju Bilbao kundzes ieguldījumu šai darbā. Diemžēl tulkiem neizdevās uztvert uh, sakām vārda Uh, jēgu. Tātad angļu tulki, diemžēl, nevarēja to, šo uh, sakām vārdu izlūkot, un priekšsēdētājs lūdz, lai viņām paskaidro. Kad es pēdējo reizi lietoju angļu sakām vārdu, man arī radās sarežģījumi ar tulko, tā, tulko, tulkiem. Tagad komisijas pārstāvis Pakēkungs. Es tiešām runāšu ļoti īsi, saka komisijas pārstāvis, pateicos referentiem par viņu veikumu un gribu apliecināt, ka komisija ir gatava sniegt jebkādas tehniskas konsultācijas, ja tas ir nepieciešams, un atbalstīt uh, referentu darbu līdz 18. decembrim. Uh, referenti Kumucakos kungs vispirms. Paldies, priekšsēdētāji. Es vispirms vēlētos uh, norādīt, ka kompromisa grozījumi ir tieši tas, uh, ko norāda šis nosaukums. Tātad tie ir kompromisi, tie nevar visu simtprocentīgi apmierināt, jo tā tie nebūtu kompromisi. Un uh, tā mēs arī esam strādājuši un virzījušies uz priekšu šajā komitejā, apspriežot visus jautājumus un pieņemot lēmumus. Un tāpat mēs arī turpināsim strādāt pie šā dokumenta, mēģinot saskaņot dažādos viedokļus pēc iespējas ņemot vērā dažādas uh, vēlmes un bažas, kas ir pamatotas, bet tas viss ir jāsaskaņo ar mūsu izvērēto metodisko pieju. Ja kāds ir apmierināts par 100%, tas nozīmē, ka mēs kā referenti nesam izdarījuši mūsu darbu, kā nākas. Tātad. tad gribu teikt, ka velosipēds jau nav nekāds zaļo monopols, šis transporta līdzeklis kļūst arvien populārāks, un uh, neviena politiskā grupa nevar uzskatīt, ka tas ir viņu monopols. Velosipēds arī uh, veicina uh, treniņus un to, ka cilvēki uztur savu fizisko formu un arī izklaides veids tas ir un tā pašā laikā arī transporta veids. Un tādēļ es aicinu visus vācu kolēģus ierasties uz Heraklionu lidmašīnā un pēc tam pa krētu pārvietoties ar velosipēdiem. Tālāk par tīkliem, par uh, veloceliņu tīklu izveidu. Gribu norādīt, ka esam ņēmuši vērā to, ka ir jāuzlabo drošības uh, situācija veloceļu tīklā, it īpaši krustojumos. Es domāju, ka visi to saprot, ka šobrīd ir grūti mainīt ceļu kartes, lai iekļautu uh, veloceliņus Trans-Eiropas tīklos. Mēs neesam pret velosipēdu kā transporta līdzekli, bet mēs uzskatām, ka mēs uh, ejam pārāk tālu, mēs pārsniedzām mūsu izvirzītos mērķus. Un tas pats sakāms arī par finansējumu, jo uh, visi norāda uz to, ka finansējums droši vien tiks samazināts, un tad būtu dīvaini, ja mēs iekļautu vēl papildu uzdevumus un pasākumus, kuru finansējums nav nodrošināts. Mums ir Eh, jāstrādā pie tā, lai šis eh, likumdošanas eh, akts ja izvirzīt tos mērķus ievērot, bet mēs varam strādāt pie atsevišķa likumdošanas akta par velosipēdu un veloceļiņiem. Uh, un 2013. gadā ir paredzēts pārskatīt uh, Trans-Eiropas transporta tīklus, un tad mēs arī varēsim izvērtēt uh, pašreizējās vadlīnijas. Un varā, varēsim atsākt arī šādas debatas, bet šobrīd mēs nevaram iekļaut uh, transporta tīklos arī veloceliņus. Uh, par 275. Eh, grozījumu runājot, eh, tiešām mums būtu jāizvērtē, kādus nelielus grozījumus mēs varētu izdarīt, lai ņemtu vērā autoru uh, vēlmes. Tātad runājot par 275. grozījumu, pilnībā to mēs nevarēsim iestrādāt kompromisos, bet mēs spēsim tomēr rast uh, pieņemamu risinājumu, un es arī piekrītu Bradbērnu kungam. Uh, tiešām mums ir rūpīgi jāraugās, lai tiktu īstenot izvirzītie mērķi un jāstrādā pie visiem jautājumiem, izrādot labo gribu, un mēs nedrīkstam atkāpties no pamatnostādēm. Es domāju, ka mēs esam izdiskutējuši pamat jautājumus. Tagad ir palikuši vēl sekundāri jautājumi, un šajos jautājumos mums ir jārod kompromiss Tālāk par pamata ostu uzskaitījumu tas būtu tiešām jāiekļauj eh, dokumentā un vēlreiz atkārtoju, ka kompromiss ir kompromiss. Tas ir jāsaprot visiem kolēģiem, jāpatur prātā, lai mēs varētu izveidot pēc iespējas labu uh, dokumentu. Savā ievadrunā es runāju par dažādiem grozījumiem un kompromisa grozījumiem. Es jums gribēju ilustrēt, cik uh, aktīvi mēs esam strādājuši, un mums vēl ir palikušas dažas dienas mūsu rīcībā, un cerams, ka mums izdosies panākt vienošanos. Vārds otram referentam Ertugungam. Jā, paldies! tāds īsts kopsavilkums par to, par, par ko tika runāts, noteikti tiks sastādīts un ko mēs domā, domājam ar to darīt. Pirker kungs pieminēja 275. grozījumu otro daļu, mēs par to vēl noteikti runāsim un informēsim jūs. Debaker kungs eh, par iekšējo ostu sarakstu runāja, ka Mucakos kungs tikko uz to atbildēja. Es vēlos tikai papildināt, ka mūsu mērķis ir nodrošināt skaidrību lai jebkurš, kur piemēram valstīs kā Beļģijā vai Nīderlandē, varbūt ir grūti saprast, kuras ostas konkrēti ir domāts. Un tādēļ mēs arī esam šo ideju uh, izdomājuši paplašināt, eh, tātad uh, eh, iekļaut ne tikai ostas, bet arī lidostas un dzelzceļa mēzglus lielākos. Jābūt skaidrībai. Ela Zenderskundze Man īsti nebija skaidrs, par ātru arī bija, eh, nevarēja īsti uztvērt šo ideju. Par eh, savstarpējo savienojamību 12, 13 un 45 tie tie panti, par kuriem mēs rītdien vēl šajā aspektā arī runāsim. Es ceru, eh, ka mēs arī apmierināsim jūsu bažas. Un pie, par pielikumiem varu sacīt sekojošo. Mūsu skatītajā pielikumē tas tikai indikatīvi skaidrības nodrošināšanas labad un nekādā veidā mēs ne, netaisamies iejaukties šajā Connecting Europe Facility, Eiropas Savienošanas instrumenta kompetencē. Lichtenbergs kundze ar, runāja par pievadceļiem un es vēl atsevišķi sazināšos ar Eiropas komisiju, lai nu, precizētu, par kuriem e, ceļiem konkrēti runā. Un Komatsākos kungs jau atbildēja uz nākamo jautājumu, Savisāra kungs arī izteicās par apsvērumu punktiem, un man jāsaka, ka mēs pamatā koncentrējāmies uz galveno daļu dokumentām Eh, pēc tam pieslīpēt varēsim arī apsvērumu punktus. Benjona kungs noslēgumā minēja par eh, sinhronizēšanu, eh, ar pamatīkla koridoru sinhronizēšanu ar šo preču pārvadājumu koridoriem. Nu, mēs vēl centīsimies atrast precīzu formulējumu, ko nozīmē šī sinhronizēšana. Mēs tieši šobrīd cenšamies to formulēt. Un noslēgumā, godātie kolēģi, um, varu pateikt paldies priekšsēdētājiem Simpson kungam. Vēlos arī aicināt jūs izrādīt sapratni, ka šeit nevar būt vēlmju saraksts nacionālais vai reģionālais. Es saprotu, ka spiediens ir liels, bet ticiet mums, Mēs jau esam bijuši ļoti elastīgi savā pieejā, un mēs visu, ko varēja izdarīt, centāmies, bet mērķim joprojām ir jābūt tādam pašam, respektīvi, ka tā ir Eiropas līmeņa likumdošana, uz to mums arī jāorientējās, un nevaram pieļaut, Simpsona kungs, ka šis te kļūs par tādu Ziemassvētku dāvanu vēlmi sarakstu. Un labprāt arī nākamās divas nedēļas esam gatavi ar jums visiem sadarboties. Paldies! Paldies, Ertug kungs! Well, can you talk, talk to each other? Vai jūs varētu savstarpēji atrisināt šo jautājumu, saka priekšsēdētājs? Jā, izrunājiet paši savā starpā. Protams, tas vienmēr ir svarīgi jautājumi, bet mūsu komiteja balsos 18. decembrī un uh, jautājumu paredzēts izskatīt janvāra plenārs sēdē. Tas būs uh, indikatīvs balsojums, bet vispirms 18. decembrī mūsu komitejā pateicos līdz referentiem un ēnu referentiem par uh, to, ka viņi virzījās uz priekšu un ka viņi gatavo mums tādu iz, izpildām balsošanas sarakstu. Tagad nākošais darba kārtības punkts ir 2011. gada budžeta izpildes apstiprināšana, vispārējais budžets trešā iedaļa komisija, referente Dirānas kundze kolēģi, kuri iziet no zāles, lūdzu, dariet to klusējot, un, ap, ja jums kas apspriežams, apspriežieties aiz zāles durvīm. Lūdzu, tagad par procedūru. Priekšsādātāji, es gribētu uh, noskaidrot varbūt, ka kolēģiem uh, vajadzētu arī tomēr piedalīties šais uh, diskusijās un dot savu ieguldījumu runājot par komisijas budžeta uh, izpildi, bet varbūt mums vajadzētu vispirms uzklausīt abus referents, vispirms un pēc tam diskutēt. Priekšsēdētājs, jā, es labprāt atbalstītu šādu risinājumu, jā, deputāti tam piekrīt, jā, Gezīna Maisners kundze ir gatava arī uzreiz runāt par aģentūru budžetu, un tad uh, mēs varētu rīkot kopīgas debats par komisiju un aģentūrām, ja jūs to atbalstāt labi. Tad tā arī darīsim. Uh, Tātad Izabela Dirāna vispirms runās par komisijas budžetu, un pēc tam Maisners kundz par aģentūrām. Jā, es ar lielu prieku jūs iepazīstināšu ar 2011. gada budžeta izpildes apstiprinājumu, kas adresēta budžeta kontrolas komitejai. Es tikai gribēju norādīt uz uh, galvenajiem uh, elementiem šajā ziņojumā, un tagad daudz tiek runāts arī par uh, apro saistību apropriācijām un maksājumu apropriācijām. Un uh, šeit uh, piektajā punktā ir uh, runāts par to, ka ir 100% apmērā izmantotas maksājuma apropriācija. Uh, saistību apropriācijas par 100% un par 98% maksājuma apropriācijas. Un ir ļoti svarīgi, lai uh, dalība valstis pildītu savas saistības pret Eiropas Savienības budžetu savos nacionālos budžetos. Uh, diemžēl ir jāsaka, ka mēs nesaņēmām nekādu informāciju par uh, apropriāciju izmantošanu un piešķiršanu uh, transporta drošības jomā. Nevaram saprast, kādēļ ir šāda situācija izveidojusies. Treškārt, šajā ziņojumā gribu norādīt, ka bija ļoti augsts izmantoš, līdzekļu izmantošanas līmenis ilgspējīgi turisma attīstībai Eiropā. Uh, Un savā laikā mēs arī izteicām aizrādījumu komisijai par šo jautājumu. Ir nepieciešama vairāk gadu programma ilgspējīgi turisma attīstībai Eiropā, un es domāju, ka šajā uh, ziņojumā mēs varētu iekļaut šādu prasību komisijai, lai tā izstrādā daudz gadu programmu ilgtspējīga turisma attīstībai. Es ierosinu apstiprināt uh, komisijas budžeta izpildi. Protams, ir vēl daži komentāri, kas uh, tiks izteikti. Paldies, Tirāns kundze. Tagad vārds Meisners kundzei par aģentūrām. Jā, paldies. Jā. Pavisam īsi saku, es esmu ēnu referente e, iepriekšējai runātājai, un Un sākšu ar to, es pilnībā piekrītu viņas sacītajam. Un vēlos izcelt divas lietas. Pirmkārt, man liekas ļoti laba, labi, ka eh, attiecībā uz TNT tiek aicināts dalību valstis eh, nodrošināt eh, nacionālo līdzfinansējumu, un tā skaita arī par Eiropas savienošanas instrumentu. Un tur mēs tiešām attiecībā uz turismu ilgspējīgo vēlamies daudzgadu programmas. Tagad ķeros pie aģentūrām. Eh, sākam jūras drošības aģentūru. Un katrā ziņā mums ir jāapstiprina budžeta izpildi, kas man mazliet izbrīnīja. Tas, ka viņi pilda daudz svarīgus uzdevums, bet 5% eh, amata vietu nav eh, aizpildīts. Līdz ar to, kā tas nāk, ja jau tik daudz darbu ir, tad, nu, vajadzētu nodrošināt, kā amata vietas ir aizpildīts. Nākotnē, protams, ir ļoti svarīgi arī tas, ka viņi, ja viņi uzņemās jaunu, ja viņi tiek uzdots pildīt jaunas pienākumus, tad arī jānodrošina finansējums un aizpildītas amatvietas. Un uh, ierosinājums daudzgadu plānam eh, cīņai ar eh, jūras piesārņošanu arī ir svarīgi. Tātad tas bija par šo Eiropas jūras drošības aģentūru. Ejam tālāk, aviācijas drošības aģentūra. Arī šeit ir jāapstiprina budžeta izpilde, bet vēlos norādīt, ka eh, ļoti bieži šīs aģentūras vārds ir ticis piesaukts Eiropas kopientiesas kontekstā. Nu, Eiropas aviācijas drošības aģentūrai nav uh, rīcības eh, kodeks, uh, nu, lai nebūtu tā, ka kāds uh, Eh, kurš agrāk Airbus eh, uzņēmumā ir strādājis, pēc tam eh, maina darbus drošības aģentūru un vērtē Airbus darbu. Tas, ko revīzijas palātā ir, revīzijas palāta ir uzrādījusi. Nu, katrā ziņā viņi šobrīd saka, ka viņiem ir šis kodeks izstrādāts, viņi vēlas apmācību, un katrā ziņā ir šis progress novērtojums, un ētikas komisija tiks sasaukt viņiem uh, Eh, izskatās vismaz, kā šobrīd tas eh, virzās vismaz pozitīvi. Katrā ziņā ļoti svarīgs šis aģentūras darbs lidojuma drošībai. Tā, tas bija par šo aģentūru. Ejam tālāk. Eh, nākamā ir Eiropas dzelzceļa aģentūra. Tāpat kā iepriekšējā reizē, šis ir vissarežģītākais gadījums no aģentūra izvērtēšanas aspekta. Jau pagājušā gadā mēs vilcinājāmies apstiprināt budžeta izpildi, tīpaši uh, finanšu līdzekļu pārnešana uz nākamo gadu bija tāds šaubīgs jautājums. Mēs vēlējāmies uzlabojumus, bet joprojām šī situācija nav pilnībā atrisināta. Nu, esmu ar to nodarbojusies, varētu it kā dzelteno kartiņu tā teikt parādīt, bet komisijai acīm redzot vajadzētu vispirms eh, apstiprināt, ka ir jāsti, tik stiprināta Eiropas Zilsvīra aģentūras kapacitāte. Ir, protams, ka eh, liela prioritāte ir kopīgās eh, Eiropas dzelzceļa telpas izveide, bet ir nepieciešams pilnīgi skaidri uh, dot signālu šo nu, jārisina problēma ar šo līdzekļu pārnes uz nākamajiem gadiem. Katrā ziņā tas ir jārisina. Un pēdējais ir Cesar, tur pavisam īsi. Protams, ka aviācijas eh, drošības sistēma ir svarīga eh, aviācijai Un arī šeit jāsaka, ka no 39 amatvielā, amatvietām 34 tikai bija aizpildīts, nozīmē praktiski 10% neaizpildīts darbības vietas. Nu, nezinu, jājautā komisijai, vai viņiem pārāk maz ko darīt ir sesar uzņēmumā, vai kur ir tā problēma, kāpēc šāda ir situācija. Varbūt, ja jau tas ir liekas, tad svītrojam šīs amatvietas un ietaupam līdzekļus. Bet, nu, jautājums tad par to, kā tas nākas, ka tik svarīgā gaisa satiksmes pārvaldības sistēmas uh, darbā ir stāv brīvas darba vietas neaizpildīts. Katrā ziņā visām aģentūrām uh, ir jāapstiprina gadu budžeta izpildi, un tāds ir mans ierosinājums gan par šo aģentūru, gan par visām pārējām. Paldies! Paldies, Džezīna. Uh, Paldies, Par sesaru mēs vēl nerunājāt, bet par IAR tur jūs piekrītat. Labi. Rikei kungs, EPP vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Atvainojos mūsu ēnu referenta vārdā, Dan, Mišela Dantāna vārdā, kurš šobrīd ir referents par KLP budžetu, un tādēļ viņš nevarēja ierasties uz šo sanāksmi. Uh, runājot par komisijas budžeta izpildes apstiprināšanu, mūsu ēnu referents vēlas atbalstīt to runājot par revizijas palātas uh, ziņojumu ka komisija neidentificē uh, attaisnotās izmaksas, ko ir eh, norādījuši eh, finansējumu saņēmumu. Eh, diskusijās šis punkts tika norādīts, un mēs nevaram pieļaut, ka šādas, šādi pārkā, atkāpes tiek īstenots attiecībā uz TNT tīkliem, pat Tāpat jāņem vērā, ka TNT finansējums ir vislabāk uh, izmantotais finansējums transporta jomā, īstenojot uh, konkrētus projektus. Tāpat atbalstam Dirānas kundzes aicinājumu dalību valstīm nodrošināt atbilstošu finansējumu šo projektu uh, īstenošanai ja netiks piešķirts atbilstošs finansējums TNT, tad neizdosies piesaistīt arī privāto finansējumu un šos projektus īstenot. Katrā gadījumā mēs atbalstam to, ka komisijas budžeta izpilde 2011. gadā tiek apstiprināta. Tālāk par aģentūrām mūsu ēnu referents vēlas vispirms pateikties referentei par viņas veikumu strādājot pie ziņojumiem par šīm aģentūrām. Eh, mūsu grupa atbalsta eh, šo aģentūru budžeti eh, izpildus apstiprināšanu, bet tomēr mēs gribam norādīt uz aģentūras kompetences uh, pārskatīšanu, kā tas bija attiecībā uz jūras drošības aģentūru, un tagad tas pats sakāms par Eiropas dzelzceļa aģentūru, uh, jo ja aģentūrai nav pietiekami līdzekļi un personāli uzticēto uzdevumu pildīšanai, tad uh, Eh, tā eh, zaudē ticamību. Nacionālajām aģentūrām ir grūti darboties Eiropas līmenī, tādēļ arī šai aģentūrai varētu būt pie, pievienotā vērtība. Eh, Maisners aģentū, Maisners kundze rāda dzelteno kartīšai dzelzceļa aģentūrai. Jāsaka, šā aģentūra ir liela nobīde. Uh, Uh, attiecībā uz finansējumu piešķiršanu un uh, vei, pakā, um, uh, pienākumu izpildu, un es domāju, ka mums nevajadzētu novājināt šo aģentūru attiecībā uz ceturtās dzelzceļa paketes īstenošanu. Tādēļ es ierosinu būt tomēr iecietīgiem pret šo aģentūru, kura tagad uh, arvien uh, uzlabo savu darbu un uh, pārvar atpalicību. Līdz ar to es uh, uzskatu, ka mēs varam apstiprināt uh, budžeta izpildi. Tāpat revīzijas palāta savulaik norādīja, ka aģentūras savā darbībā nebija pietiekami caurskatāmas, tagad ir uh, veikti uzlabojumi un tādēļ uh, Uh, mūsu ēnu referents ierosina apstiprināt visu aģentūru budžeta izpildi. Tagad vārds Ajāls kundzei. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Jau minēto iemeslu dēļ, kā kolēģi minēja pirms manis, es arī uzskatu, ka ir jāapstiprina budžeta izpilde Uh, attiecībā uz 2011. gada budžetu. Bet uh, abu uh, referentu ziņojumi ir atbilstoši, man, bet man ir pāris lietas, ko vēlos pieminēt. Pirmkārt, Marko Polo. Nu, mums vajadzētu vismaz tik daudz atzīmēt, ka nākotnē vismaz šīs problēmas tiks atrisināts, kas ir ar šo Marko Polo projektu. Kas attiec uz Cezaru, Maisners kundzes tekstā, eh, varbūt vajadzētu eh, precizēt ceturto punktu. Un eh, katrā ziņā eh, tā, par pašām aģentūrām. Eh, aviācijas drošības aģentūra, nu, mums ir jāpaskarās interešu konflikta aspekts. Gerbrandī kungs tur jau ir izteicies. Par šo rīcības kodeksu arī jau ir iepriekš runāts. Tas ir tāds ļoti sensitīvs jautājums, kas saistīts arī ar aviācijas drošības aspektiem. Tā kā kopumā tas ir svarīgi un mums ir nepieciešams rīcības kodeksā noteikt to, kā arī sinam šāds potenciāls um, interešu konflikta jautājums. Uh, protams, jāskatās ir, lai turismam atvēlētais budžets tiktu pilnībā apgūts Un tas pats sakāms arī par dzelzceļa aģentūras budžetu. Dzelzceļa aģentūra eh, eh, dara svarīgu darbu, mums ir vairāk ierosinājumu. Nu, jāatrisina, protams, arī amatvieta aizpildīšanas problēma. Mums katrā ziņā jāskatās, kas ir iespējams, jāskatās, kas notiks nākotnē un kādu finanšu resursu nepieciešam. Paldies, Blackburn kungs, tālāk. Paldies, priekšsarētāji. Nu, man, diemžēl, būs tāda negatīvāka noskaņa, ja es saku atšķirībā no iepriekš minētā. Neviens izskatās nevēlējās to pieminēt, varbūt nav iepazinušies, bet Revīzijas palāca igadējā ziņojumā par pagājušā gada budžeta īstenošanu 18. gadu pēc kārtas netiek nodrošināts apliecinājums, certifikāts. Un tas vismaz rada jautājums. It īpaši attiecībā uz tiem elementiem, ko mēs šeit skatām, dāmas un kungi, nu ir jau viena lieta pateikt, ka kvantitatīvos kvantitīvā izteiksmē uh, kontu uh, izpildi apstiprinā uh, revīzija, bet kā tad ir ar kvalitāti? Jāsaka, transports, kur ir samets kopā ar enerģētiku un reģionālo politiku, tad biju šokēts zināmā mērā šis revidētās uh, transakcijas 59% no tām bija ar kļūdām. 59% tas ir pilnīgi fantastiski. Mēs te katru gadu sēžam, kritizējam kaut ko, atkal un atkal, bet beigās tāpat pasakam, nu labi, apstiprinam izpildu. Nu, nezinu, vai tā var darīt gan priekšsarētāji kungs. Nu, tas būtu par aģentūrām. Es tik tiešām piekrītu eh, Maizners kundzes sacītājam par eh, aviācijas drošības aģentūru un dzelzceļa aģentūru. Mēs jau šīm aģentūrām zinām laiku, tik rādam šīs dzeltenās kārtiņas, vajadzētu jau kādu sarkano kārtiņu izvilkt. Neatceros precīzi, man nav pierādījumu pie rokas, bet eh, par aviācijas drošības aģentūru mums bija debats šajā komitejā par milzīgajām administratīvajām izmaksām šajā aģentūrā, kā proporcija no kopējā budžeta. Administrācijas izmaksas ir jāsamazina, jo to jau maksā uzņēmumi par eh, šīs aģentūras uzliktajām, caur šīs aģentūras uzliktajām maksām. Un Maizdars kungs pieminēja arī interešu konfliktu. Un es atceros, kā es rakstīju komisijai un prasīju skaidrot uh, interešu konflikts. Uh, paskaidrojumu par valdes locekļu nozīmēšanu, nekādu saprātīgu atbildi tā arī nesaņēma. Tā kā ir vēl šeit jautājumi, kas būtu risinām, nu, kopumā paskaroties uz šīm aģentūrām, tur ir kā desmit tūkstoši amatvietu kopumā. Bet nekad neredzu kādu centienus no komisijas puses samazināt amatvietas. Nu, norošināt darbu šīm aģentūrām. Man tiešām liekas, ka tas, ar ko mums šeit ir darīšana, principā ir pretēji tendencei, kas jau turpinās vairākus gadus, cenšoties eh, labot lietas, bet izskatās, ka lietas paliek arvien sliktāks, eh, nevis uzlabojas. Tā kā man, diemžēl, eh, secinājumos priekšsēdētāji kungs jāsaka, ka ne par vienu no šiem ziņojumiem nevaru pateikt, ka kritizējam, kritizējam, bet tā vai tā apstiprinām. Nē, es nevaru piekrist eh, izpildus apstiprināšanai. Paldies, Lichtenbergas kundze. Jā, paldies. Atļaujiet man eh, pavisam īsi vispārīgā veidā par aģentūrām runāt. Protams, ka katrā aģentūrā šīs problēmas ir atšķirīgas. Bet kopumā tas ir šīs rotācijas principa problēmas aspekts. Mums ir nepieciešama augsta līmeņa eksperti, bet tādi neatkarīgi eksperti. Tas, ko mēs dzirdam ar šīm piezīmēm, es formulēšu tādā piesardzīgā veidā. Mēs nevaram konstatēt, ka kāds, kas, piemēram, dzelzceļa aģentūrā vai aviācijas drošības aģentūrā, uh, sa, savu e, pieredzi konkrēti šajā e, nozarē neuzrāda. Nu, tieši par aviācijas drošības aģentūru ir īpašas bažas, bet ir viens faktors, kas jāņem vērā, mums ir nepieciešama Eiropas skatījums, kas nevar būt tikai un vienīgi uh, balstīti uz kaut kādiem šauriem nozars aspektiem. Nu, un eh, tā ir liela problēma, kas mums izmaksā ļoti daudz, un tāpēc es arī vēlētos, lai aģentūras tiktu daudz rūpīgāk uzraudzītas. Savāmas kungs. Paldies priekšsredētāji. Kā tautas partijas ēna referents par eh, budžeta komitejas atzinumu šeit. Man tiešām būtu ļoti noderīgi dzirdēt no Maizners kundzes, jo Bredbon kungas sacītais tiešām arī man rada bažas. Un galvenais jautājums tad ir tāds, Kas tieši jūs pārliecināja? Jo jūs savās piezīmēs sacījāt, ka dzelzceļa aģentūra pagājušajā gadā bija visproblemātiskākā aģentūra. Un tad jau jūs it kā taisījāties šo sarkano kartiņu rādīt, bet tomēr nē. Nu, es nemēģinu neko pateikt tā netieši es vēlos skaidri no jums dzirdēt, kas bija tie fakti, kas jūs pārliecināja, ka šogad dzelzceļa aģentūra vairs nesastāv tādu problēmu, kā tas bija pagājušā gadā. Paldies! Paldies! Pirms dodam vārdu komisijai, viens no jautājumiem, kas man rada bažas, ir amatvieta aizpildīšana. Un tas, kā šīs, eh, šeit eh, cilvēki tiek iecelt amatos. Izskatās, ka tās tāda uh, eh, slēgta bodīte, viss jau ir sarunāts un viss tiek ielikt vajadzīgās vietās. Ir cilvēki, kuriem ir šī praktiskā darbības pieredze dzelzceļ jomā, aviolīnijās vai citā aviācijas sektora. Tātad, it kā loģis, nevis kāds, kurš eh, tiek no Berlamonta ēkas paņemts un pārcels uz aģentūru kādu. Nu, vismaz man tā liekas. Tosman kungs, komisijas vārdā. Jums vienai aģentūrai dzeltenā kartiņa, vienā mēs domājam, ka varētu būt dzeltenā kartiņa. Problēmas ar uh, eh, amatvietu aizpildīšanu un uh, darbā pieņemšanas procedūrām. Nu, ko jūs teiksiet? Paldies priekšsarētāji, labdien visiem! Paldies referentēm un ēnu referentiem par kopumā pozitīvo vērtējumu. Tāpat arī paldies par kritiskajiem jautājumiem, jo nav tā, ka mēs nezinātu par šīm jūsu paustajām bažām īsa piezīme par vispārējo budžetu, un tad mazliet tuvāk, eh, precīzāk par pašām aģentūrām un to sniegtajiem skaidrojumiem, lai veicinātu diskusiju. Durāns kundzes ziņojumu mēs uztveram ļoti nopietni, un 2009. gadā mēs sākām ar eh, diezgan zema līmeņa saistībām transporta jomā, bet 10. un 11. gadā mēs jau daudz labāk eh, apguvām šos eh, līdzekļus 86 un 95 procentu, tā kā mēs eh, uzlabojām šo situāciju un tika sniegts arī skaidrojums, ko mēs darījām ar šiem līdzekļiem, to arī taisamies turpināt. Par aģentūrām. Attiecībā uz jūras drošības aģentūru. Dilēma jau tika pieminēta un arī daļēja atbilde par to, kas notiek ar šo amatvietu aizpildīšanu. Nu, paskaroties uz komisiju, parlamentu, padomu, ad, padomas administrāciju, 2 līdz 3% neaizpildītu amatvietu, tas ir normāls rādītājs. Kāds atstāja savu darbu, eh, ja paiet laiks, kamēr tiek Eh, pieņemti jauni darbinieki. Jūras aģentūrai tur ir 5%, Cezara vēl augstāk. Nu, tur ir diezgan specifisks uh, amat, eh, šis darba pienākumu loks un nav tik vienkārši atrast cilvēkus. Šis darbā pieņemšanas process aizņem vairāk laika. Līdz ar to šie 5% ir jāsamazina, bet eh, tie, tie, tas vairāk attiecas uz ļoti specializētām amatvietām. Bet jūs varat arī redzēt, ka ir eh, principā lielākā daļa pagaidu darbinieku, kas tiek pieņemti darbā. Šie darba līgumi beidzās pēc 3-5 gadiem, un tad ir kritums, un tad atkal kāpums. Tieši tādēļ atsevišķās reizēs izskatās, it kā ir uh, daudz neaizpildītu vietu, bet tās tiek ar laiku aizpildīts. Bet par Cezaru es vēl noskaidrošu ar atbildīgo struktūru vienību un spēšu sniegt uh, konkrētu atbildi, jo 10% neaizpildīto amatvietu ir pārāk liels skaitlis, lai aģentūra varētu labi funkcionēt. Jūras eh, drošības aģentūra pozitīvais eh, ir tas, ka tiešām mēs esam arī gatavi izteikt daudz gadu finansēšanas modeļu piedāvājumu. Cerams, ka tas eh, radīs atbalstu. Aviācijas drošības aģentūra Tātad tur situācija mums ir zinām, ka pēc tām problēmām, kas e, tapa zināmas, mēs ātri reaģējām un to pat darīja arī aģentūras vadība. Un to es varu teikt ne tikai par šo aģentūru, bet arī par citām. Esmu atbildīgs arī par enerģētikas aģentūrām un to budžeta pārs e, uzraudzību. Uh, Institucionālā pieeja, ko jūs esat pieņēmuši kopā ar padomu un komisiju, ļoti labi palīdz atgādināt aģentūrām par pamata rīcības eh, noteikumiem, un mēs regulāri atgādinam aģentūrām šos noteikumus. Dzelzceļa aģentūra. Es pilnībā piekrītu viedoklim, ka kādā brīdī ir eh, jāizmaksā arī 100% no apropriācijām, kas tai gadā ir paredzēts. Bet dzelzceļa aģentūra katru gadu kļūst ar vien labāk savā darbā, un viņu izpildes procents aug. Mēs no mūsu ģenerāla direktorāta strādājam ar viņiem kopā, uh, Eh, lai saulaicīgi sagatavotu iepirkums un ceru, ka uz nākamo gadu mēs tad eh, uzlabosim šos rādītājus. Un vispārīgi runājot, šī, protams, ļoti plaša diskusija, un jūs, eh, jokojot priekšsētāji kungs, arī norādījāt, ar, kā tad ir ar komisijas darbinieku skaitu samazināšanu un aģentūras darbinieku skaitu palielināšanu. Nu, Šais pāris minūtēs, kas ir atvēlēts, varu sacīt, ka 13. gada budžeta projektā komisijā ir norādījusi, ka kopējais darbinieku samazināšanas procents par vienu procentu attiec arī uz aģentūrām, un arī komisija iekšienē ir bijuši daudz diskusijas, vai tas vienmēr ir pamatots, bet galu galā Tas nozīmē, ka visām aģentūrām ir jādzīvo saskaņā ar scenārijiem, kādu nu šobrīd tiek īstenot. Paldies! Paldies, Durānas kundze, vēlaties atbildēt? Lūdzu, Izabela. Merci, en tout cas, pour les remarques. Es pateicos ēnu referentiem par viņu komentāriem un arī par uh, komisijas teikto par šo uh, drošības uh, jautājumu un attiecot finansējums pieaugs uh, satiksmes drošībai un mēs uh, varam atbalstīt uh, šos uh, ziņojumus un es arī piekrītu kolēģei, ka interešu konflikta jautājums aģentūra kontekstā paliek aktuāls, ir grūti ir atrast uh, ekspertus, un es domāju, ka ne jau nu Berlemonta ēka ir vienīgā vieta, kur mēs varam meklēt šādus ekspertus, bet mums tomēr ir jāapstiprina budžeta izpilde, un atcerieties, kāda bija situācija ar uh, pārtiks nekaitīguma aģentūru, un labāk ir veikt profilaksi nekā pēc tam ārstēt uh, slimniekus. Un Maisners kundze. Jā, nu tas jau lielākoties tik viss atrunāts, ko es vēlējos teikt, un simtprocentīgo saistību apropriāciju izmaksāšanu mēs varbūt nesasniegsim, bet ir svarīgi tiekties uz to, ir svarīgi, lai būtu, zinām, neatkarība arī šīm aģentūrām. Nu, žēl, ka komisija nevarēja precīzi atbildēt, kāpēc šie 10% arī nav aizpildīts, un varbūt European Sky programma ir viens no iemesliem Nu, svarīgi skatīties. Varbūt mēs tiešām varam ietaupīt. Mums jāskatās visur, kā, kur ir iespējas ietaupīt. Bet ja European Sky programma mums ir nepieciešama. No tās mēs nevaram atteikties. Tad loģiskāk būtu teikt, ka mūsu eh, amat, amatvietas nav aizpildītas līdz brīdim, kad mums tas būtu kļūst nepieciešams. Par dzelzceļa aģentūru es arī vilcinājos, jo pagājušā reizē uh, biju ēnu referente un to jau toreiz sacīju, ka mēs redzam šai aģentūrai eh, regulārs pārkāpums eh, tieši līdzekļu pārnešanas jomā, un tas tika norādīts arī pagājušā gadā. Un komisija pareizi norāda, situācija ir uzlabojusies, bet eh, kāpēc es tā vai tā lūdzu apstiprināt budžeta izpildu? Tas saistīts ar uh, to, ka nāk šī ceratā pakete dzelzceļam un aģentūrām e, ir jāpild e, ļoti svarīgs e, pienākums un tā ir jāspēj efektīvi funkcionēt un Nākamgad mēs arī ļoti rūpīgi sekosim notiekošajam, jo dzelzceļa aģentūra tāds problēma bērns mums visu laiku ir bijis. Uh, Bet kopumā es e, redzu uzlabojumu un tāpēc ierosinu apstiprināt budžeta izpildu. Paldies! Paldies! Nesmu pārliecināts, vai visi jautājumi tika atbildēti. It īpaši vai eh, šīs amatvietas tiešām tiks faktiski aizpildīts. Man tā vai tā liekas, ka šeit ir tomēr problēma darbā pieņemšanas procesā, jo komisija veic šo darbā pieņemšanu pēc kritērijiem, kas tiek eh, kopēti uz aģentūrām, nevis meklējot, kurš ir labākais cilvēks konkrētam amatam. Un šo, šo problēmu jau mēs jau iepriekš, zinām, tā kā Tātad, eh, ja jūs nerunājat 37 valodās, jūs varētu būt labākais aviācijas inženieris, bet darbu aviācijas drošības aģentūrā nedabūsiet. Jums ir vajadzīgi ekspertus eh, konkrētā darba vietā, nevis kādu, kurš runā 3-4 valodās. Jāskatās piemērotība izpildu eh, šim praktiskajam darbam, praktiķiem, nevis ierēģiem Es domāju, saprotu, par ko es runāju. Labi. Balsošana janvārī par abiem ziņojumiem. 12. decembris grozījuma iesniegšanas termiņš 12.00 un balsošana janvārī. Labi, nākamais mums darba kārtībā Nu, mēs turpināsim, jo jau es došu desmit minūtes eh, deputātiem, tad viņi uz deleģētajiem aktiem un eh, šo jautājumu skatīšana nemaz neatgriezīsies, tāpēc turpināsim uzreiz. Nu, izskatās, ka mums būs nepieciešams pārtraukums tā vai tā. Komisija nav ieradusies pagaidām uz nākamo jautājumu. Okay, well, I... Uh, nu, mums jāgaida, kamēr komisija ieradīsies pulksten piecos, un tad šo ziņojumu es tad droši vien sniegšu pats sev, nu, ar to jārēķinās 15 minūtes, un tad atgriežamies pie darba. Okay, colleagues, the commissioners arrived. Godātie kolēģi, nākamais darba kārtības punkts ir pirmā deleģētā akta prezentācija par ITS direktīvu. Un mēs uzklausīsim DG Move komisijas pārstāvi. Iepazīstināšu jūs ar ideju. Tas ir pirmais deleģētais akts, kas tiek iesniegts parlamentam saskaņā ar turisma un tran transporta un turisma komitejas darbu par Eiropas Savienības eh, sadarbības eh, IKO, un tas sasaucās ar ITS direktīvu. Kā jūs ziniet, eh, mēs vēlamies izmantot viedas transporta sistēmas, ceļu transportā Eiropā. Septītais šīs direktīvas pants uzdod komisijai izstrādāt un piemērot deleģētos aktus saskanā ar 290 direktīvas punktu, kurā runa iet par šo prioritāšu īstenošanu. Deleģētajā aktā ir iekļauta arī iedzīvotāju izglītība par drošību, un parlaments to ir atbalstījis Senalovas kundzes kopīgajā ziņojumā, un tas tika sagatavots kopā ar IMCO un transporta komitejas referentiem. Vēlētos pateikties komisijas pārstāvim, ka jūs iepazīstināsiet mūs ar šo deleģēto aktu. Un ir tikusi sagatavota dokumentācija tiekoties ar dalību valstu ekspertiem. Es tagad vēlētos eh, dot vārdu komisijas pārstāvim, un pēc tam es iepazīstināšu deputātus ar to, kāda tad būs procedūra, kā strādāsim tālāk. Vārds komisijas pārstāvim. Ok, ir cits eh, DJ pārstāv, ir cita DJ pārstāvis, bet došu vārdu. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Vēlētos pateikties, ka eh, mums ir tik lieliski iespēja agrīnā dokumentu izstrādāšanas stadijā jūs iepazīstināt ar komisijas domām. Tas tiešām ir pirmais deleģētais akts, kas tiek izstrādāts ITS direktīvas ietvaros. Tas ir pirmais deleģētais akts, bet uh, pilnīgi noteikti tas jūs jau to pieminējāt, ir deleģētais akts, kas lielā mērā interesē parlamentu un kam parlaments ir izteicis savu gandrīz vienbalsīgu atbalstu. Mēs eh, jau pēdējās desmitgades laikā esam mēģinājuši e-kolu īstenot Eiropā un eh, ceram, ka šis e-zvans būs instalēts visos transporta līdzekļos. Gan diskusijās, gan priekšlikumā komisija ir gan arī vienas prāts ar parlamentu. Tādā ziņā, e, tāpēc mēs sīk sekojam līdzi jūsu sagatavotajam un pieņemtajam ziņojumam, kas tika pieņemts jūlijā. Gan Koha, gan Semel, Koha kungs, gan Semelovs kundze ir piedalījies arī komisijas diskusijās. Šis priekšlikums ir pirmais tā saucamajā triloģijā, ko mēs prezentēsim parlamentam, un šajā ziņojumā runa iet par iedzīvotāju drošības e-zvana dispečeriem un e, mēs vēlētos izstrādāt e, priekšlikumu, kādās sistēmās vajadzētu iekļaut kādus datus, lai šis e-zvans darbotos teritorijās. Komisija izstrādās tikai nepieciešamās specifikācijas, runa iet par vietu, par būtiskākajiem mašīnas datiem un arī par to, kā vai mašīnas vadītājs var runāt ar dispečeru vai nē, lai iegūtu papildus informāciju par ceļu negadījumu. Pavisam drīz šo pirmo diskusiju, visticamākais, ka tas būs eh, gada sākumā, Mēs runāsim par to, ko vajadzētu iekļaut šajā ITS direktīvā, kad būs skaidri kritēriji. Tad mēs varēsim runāt par to, kādu likumdošanas aktu piemērot, vai tā būs direktīva vai cits visticamākais, ka direktīva. Un tad, izstrādājot direktīvu, mēs tālāk diskutēsim starp ar parlamentu un padomi koplāmumu procedūras ietvaros par to, kādi būs dažādi rakursi, lai īstenot šo pakalpojumu. Tieši šis pakalpojums sniegšanas veids arī tika atrunāts jūsu jūlijā pieņemtajā ziņojumā. Vēlētos jūs iepazīstināt, ka ar e-zvanu runā gan DJ Connect, ģenerāla direktorāts, gan arī cits direktorāts. DJ Connect strādā pie tā, ko vajadzētu mobīlo, tel, mobīlajiem operatoriem piedāvāt, lai varētu pārvaldīt šos e-zvanus un mēs sadarbojamies arī ar Enterprise ģenerāla direktorāta kolēģiem. DJ Enterprise šobrīd ir pēdējā izstrādes stadijā, kādā veidā būs uh, atpazīšanas sistēma. Mēs vēlamies izstrādāt uh, visās Eiropas Savienībā ražotajās mašīnās iestrādāt šo e-zvanu sistēmu. Ceram, ka nākamā gada sākumā mums būs eh, jau sagatavoti visi likumdošanas priekšlikumi, kas saistīti ar e-zvanu, un tad mēs varēsim uzsākt dziļākas debatas ar parlamentu un padomi. Iespējams, ka vēl šā mandāta ietvaros mums izdosies pieņemt visus šos likumdošanas aktus un redzēt arī to īstenošanu dzīvē. Paldies! Okay, Mrs. Lichtenberger. Paldies, Lichtenbergers kundze, lūdzu. Jā, herzlichen Dank. Jā, paldies par sniegto informāciju. Diemžēl man vēl nebija iespēja detalizēt vēl ar visu šo informāciju iepazīties. Es gan lasu ātri, bet nu ne jau tik ātri. Man vismaz paliek neatbildēt vairāk jautājumu. Pirmkārt, kā mēs varam izvairīties no tā, ka mēs izveidojam tehnisku monopolu? ja mēs šeit runājam par tehniskajām specifikācijām, es uzskatu, ka mums ir nepieciešams savstarpējo savienojamību uzsvērt kā vienu no svarīgākajiem punktiem, lai nebūtu tā, ka mēs vienam koncernam Eiropā nododam milzīgu e, biznesu un peļņu, bet pārējos izstumjam no tirga. Tātad ar ir nepieciešama arī infrastruktūra, lai varētu nodrošināt. Un tur ir liels grūtības. Es neko pozitīvu nevaru ziņot šai aspektā. Ja visi pakalpojumi tiek centralizēti, kur pienāk šie eh, ārkārtas izsaukuma zvani, tad mēs vienmēr esam konstatējuši, ka pieci dienas dodas uz vienu negadījumu vietu, jo ir notikusi uh, kāda kļūda koordinēšanā, un tad izrādās, ka nekas īsti nav noticis, jo atgriezeniskā saite nav īsti nostrādājusi. Nu, ļoti daudz neatbildēja tehniski jautājumi šeit ir. Jūs arī konstatējat, ka ietekmes izvērtējums ir ļoti grūti īstenojams šajā jomā tieši tādēļ. Un tas nozīmē, ka tas no, nopietni būtu jādara, ka tehniskais uh, Eh, risinājums eh, ir jāveic dalību valstīm. Un tur šī situācija vēl ir ļoti neskaidra. Un tad, eh, kā man tas liekas, atsevišķos izmēģinājumu projektos, nu, tos esmu dzirdējusies, tāpēc aicinu jūs apstiprināt to vai noliegt, ka datu aizsardzības jautājums nav pienācīgi atrisināts. Un, diemžēl, tas ir novedis pie daudziem tā sauktiem viltus pozitīvajiem izsaukumiem. Nu, tā kā šis ir eh, varbūt papildus vēl tehniskajiem jautājumiem. Nu, neesmu pārliecināta, ka ir eh, nepieciešams turpināt tikpat straujā tempā virzīties uz priekšu, jo centralizēt šo pakalpojumu glābšanas dienestiem Tas nozīmē, ka daudzās valstīs e, tie ir decentralizēti un bieži vien balstās uz brīvprātīgo darbu. Bet tad padarot to profesionālu un centralizētu, nu tad, tad tā ir viena no lielākajām problēmām šajā jomā. Man tad jautājums ir tad tāds, e, vai par to ir ietekmes e, izvērtējums arī plānots, iekļaujot šos glābšanas sistēmas. Un man liekas, mums ļoti rūpīgi tas ir jāpapēt, jo tas, protams, eh, prasītu miljoniem liels ieguldījums eh, laikā, kad dalību valstīm nav noslēpums, ka ir sarežģīta situācija. Jā, tas ir svarīgi, un es uzskatu, ka uh, viens, viens, divi izsaukumu tālu jautājums ir Eiropas līmeņi jāsakārto, protams, bet es domāju, ka ir stipri pāragri šobrīd ar tādiem uh, eh, eh, tuvu likumdošanai uh, esošiem risinājumiem runāt. Senalovs kundze par itre, kā itre referenti. Jā, paldies. Nu, itra referentes gan nebiju. IMCO referente, gan lai nu kā. Vēlos pateikties komisijai par šo normatīvu priekšlikumu. Ir vērts atzīmēt, ka strādā tehniska ekspertu grupa kopš pagājušā gada oktobra lai atrisinātu visas nianses tehniskajiem eh, jautājumiem dalību valstu līmenī. Un tika arī sacīts, ka šeit piedāvātais priekšlikums eh, ir saskaņots ar parlamenta ar lielu vairākumu atbalstītais vasaras sākumā apstiprinātais ziņojums, kur mēs aicinājām šo 112 e-call sistēmu ie, iekļaut transporta līdzekļos Eiropas Savienībā visos sākot ar 15. gadu. Un mums ir jāatrisina visi jautājumi saistībā ar sabiedrības drošības aspektiem. Saskaņā ar ziņojumu un to, ko Lichtenbergers kundze norādīja par izmaksām šim pasākumiem atsevišķajās dalību valstīs, mums ir nepieciešams atcerēties, ka tam visam jābūt saskaņotam ar nacionālajiem apstākļiem. Un e, mums e, tas ir jāpatur prātā, cenšoties arī rentabilitāti nodrošināt sistēmai. At, šis te izmaksas eh, šo zvanu centru rekonstrukcijai un izveidēji var svāsīties no desmit tūkstošiem līdz vairākiem miljoniem. Bet paskatoties, ko tas mums dos, nu, eh, kāds varētu būt eh, kopējās izmaksas, nu, tad, nu, tas varētu būt pamatot veikt šāds ieguldījums. Nu, tas varētu būt viens solis no daudziem, un vēlos atgādināt kolēģiem, ka tas, ko mēs visvairāk gaidām, ir transporta līdzekļu tipa apstiprināšana un obligāta e-call sistēmas e, iestrāde transporta līdzekļos. Jau jautājums, ko autoražotāji e, gaida ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī ārpus tās. Izmēģinājuma projekts jau tika pieminēts, kur tiek runāts par pārobežu sastarpējo saviedojumību. Es apmeklēju arī pirmo konferenci, kurā tika apspriesti e, pirmie rezultāti Zagrebā, tas bija pirms trim nedēļām, var apstiprināt, ka visas dalību valstis ļoti intensīvi strādā pie šī jautājuma, un es ceru, ka mēs varēsim 2015. gada termiņu izpildīt. Paldies! Paldies! Pirms Mēs turpinām. Es vēlētos pateikt godātajiem kolēģiem, ka strādāsim turpmāk sekojoši. Deleģētais akts tika iesniegts parlamentam izskatīšanai 26. Mm, novembrī. Sekretariāts saskaņā ar procedūru ir izsūtījis tekstu deputātiem. Parlamentam iesniegt savas idejas ir atvēlēti divi mēneši. Un uh, laiks sākās 26. novembrī. Ja kāds no šīs komitejas deputātiem vēlas, lai mēs sagatavotu rezolūcijas priekšlikumu, kurā mēs iebilstu pret šāda deleģētā akta iz, izveidošanu, tad to vajadzētu iesniegt. Tas ir jāiesniedz sekretariātam līdz 21. decembrim. Kāpēc to visu skaidroju? Tāpēc, ka šeit ir uzsākušās debats par ITS atkal kopā, kas ir pret deleģēto, kā savu veidu deleģētā akta papildinājumu, tāpēc es to visu atgādinu. Parlamentam ir doti divi mēneši, lai iesniegtu savu protestu. Laiks sāka ritēt 26. novembrī. Līdz ar to, ja mēs vēlamies, lai rezolūcija tiktu izskatīta plenārsēdē rezolūcija, kurā tiek iebilst pret šo deleģēto aktu, tad jums ir jāiesniedz savas domas līdz 21. decembrim. Mēsnes kundze. Jā, tas ir filēt. Mm jāpaldies, ka atgādinājāt priekšsarētāju mums, tad man izskatās, ka um, sākumā izskatās, ka mums būs divu mēnešu laika tam, nu nezinu, kā tas no procesuālā viedokļa, jo līdz 21. decembrim nav pārāk daudz laika, divi mēneši, nu pāri vēl gadu mījai, nu tas nebūtu varbūt pārāk daudz, vēl ne visi esam izlasījuši detalizēti šo dokumentu. Jā, protams, mēs visi atbalstam šīs viedās transporta sistēmas, ITS, nu, e-call sistēma, tur mums ir rūpīgi jāpārdomā, ko tas nozīmēs, ja mēs to nostiprinam ar likumdošanas iniciatīvu. Uh, Monopola jautājums man īsti nerada bažas, jo, ja tirgu kaut ko kāds vēlas, tad parasti uzrodas piedāvātāji. Aicinājums monopolu, izvairīties no monopola, un to mēs saprotam. Un tā, tas pats bija par uh, eh, eh, rengenu šīm skenēšanas iekārtām, kur izrādījās tikai viens piegādātājs. Nu, uh, Eh, protams, ka arī datu aizsardzības eh, jautājums ir aktuāls, kā jau pie visām jaunām tehnoloģijām. Tas ir, protams, ka jānodrošina. Un tik tiešām tas ir jautājums par nacionālajām īpatnībām, vai tās visur tiks ņemtas vērā, lai nodrošinātu kopīgas sistēmas darbību, lai eh, šie glābšanas dienesti varētu arī uh, Eh, kā tika pieminēts, arī Vācijā ir organizēta uz brīvprātības principa. Un, eh, ja mēs nu centralizēti no Eiropas līmeņa to organizējam, tas varbūt nevienmēr tik labi strādā, arī glābjot, eh, veicot glābšanas darbības negadījumos. Nu, nezinu, vai mēs to visu paspēsim izdarīt līdz 21. decembrim. Mums knapi divas nedēļas sanāk tīrā laika. Tas ir maz teikšu tā. Paldies. Paldies, Gezīna. Es tikai gribēju teikt, ka mums vēl eh, ja, ir pieejami divi papildu mēneši, bet tad eh, jums ir arī jāpaziņo, ka jums tādi ir nepieciešami, un tad mēs varam arī pieprasīt vēl divus mēnešus. Es gribu, lai visi saprot, kā šis process, šī procedūra ir Elka Drāvīkungs. Paldies, priekšsēdētāji, lai uzsāktu šo diskusiju. Gribu teikt, ka tas, kas mums tagad ir uz galda, ir saistīts ar jautājumu, kādu likumdošanas aktu vēlamies mēs, kā deputāti nesen mums lūdza virzīties uz priekšu šai jautājumā attiecībā uz ITS kopumā. Es negribu pārāk iedziļināties saturā, bet gribu teikt uh, kolēģiem, izlasīsim šo dokumentu un tad izdomāsim, vai ir nepieciešams papildus laiks vēl nē, vai nē. Un es gribēju lūgt vēl komisijai paskaidrojumu, kāds ir, kāda ir saikne starp šiem deleģētajiem aktiem un direktīvu, uh, kura ir paredzēta nākošais gadu. Tātad šeit tiks noteikts tehniskas specifikācijas, un ja tās tiks apstiprinās, tad tās vairs jaunais likumdošanas akts nevarēs grozīt. Tad jautājums, kādēļ vispār tad vajadzīgs šis likumdošanas akts, par ko tur būs runa, par grafiku vai par kādiem citiem jautājumiem, varētu, vai jūs varētu paskaidrot mums sīkāk. Tāpat ir virkni jautājumu, par ko būtu jārunā par to, ka dalību valstīs pieejas un sistēmas ir atšķirīgas un kā uh, dalību valstis reaģē uz jūsu priekšlikumiem. Baka kungs. Jā, paldies priekšsarētāji. Es katrā ziņā neprotestēšu. Tieši pretēji. Es ļoti atzinīgi vērtēju to, ka beidzot šī lieta ir iz, izkustējusies. Mēs jau desmit gadus nogulējām uh, Un es domāju, ka mums e, nav jādiskutē par to, cik tas viss ir nepieciešams. Tas, ko mēs e, šobrīd varam konstatēt, ir e, tas, ka katrs autoražotājs vēlās savu sistēmu, un, un tas, ka katrā valstī tiek atšķirīga sistēma izmantot, arī nav nekas, nekas labs, kā kolēģis tikko sacīja. Mēs jau prasījām vienotu risinājumu un, protams, ka es atzīstu, ir ļoti jāno, jāpiestrādā pie tā, lai datu aizsardzība būtu pienācīgā līmenī, bet kopumā mums ir jāvirzās uz priekšu jo pārāk daudz laika ir jau nogulēts. Pasters kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es, eh, protams, zinu, ka jāvirzās uz priekšu, bet no 21. decembris, ja mēs gribam izteikt iebildums, Tagad mums ir uzdoti daudz jautājumu, arī mūsu komitejas deputāti ir uzdevuši daudzus jautājumus par to, kā tad, ko domā dalību valsts, kāda būs infrastruktūra, kā ražotāji varēs uzstādīt šīs iekārtas, vai tās ir gatavas, kam tās jāuzstāda, un tad uh, jautājums par 2015. gadu kā termiņu. Uh, Protams, mēs visi vēlamies, uh, lai tiktu garantēta ceļa, droš, ceļa satiksmes drošība, lai būtu atbilstošs iekārts, lai varētu droši ceļot pa Eiropu, un ja kāds nokļūst um, satiksmes negadījumā, lai tas saņemtu palīdzību, bet jāsaka, mums nav aktuālākās uh, atbildes sniegts uz visiem šiem jautājumiem, kas uh, īsti notiek, kas ir paredzēts. Ne visas dalību valstis vēlas piedalīties ekosistēmā, ne jau tādēļ, ka tās nerūpētos par satiksmes drošību, bet gan tādēļ, ka ir jautājumi, kas nav pilnībā izskaidrot attiecībā pret ievie, uz ieviešanas grafiku un tā tālāk. Es patiesībā mēs nemaz nezinām, uz kurien tad mēs te virzamies, un jau līdz 21. decembrim ir jāizlēm, vai mēs uh, vēlamies protestēt vai ne, tas vienkārši nav izdarāms. Es gribētu, lai mums būtu iespēja visu pamatīgi izdiskutēt un tad izlēmt. Paldies! 21. Eh, septembris ir mūsu datums, nevis komisijas noteikts datums. Tas vai komisija vēlas eh, komentēt, atbildēt? Paldies, priekšsādātāji. Jā, pavisam īsi. Es gribu iedrošināt deputātus, ka viņiem būs laika iepazīties ar priekšlikumu. Priekšlikums nav ļoti plašs, kas um, grozīs uh, tehniskās specifikācijas automašīnām vai uh, noteiks, kā organizēt uh, palīdzības dienas darbu dalību valstīs, lai reaģētu uz šiem uh, zvaniem. Vienkārši tur būs noteikts, kāda veida dati būs nepieciešams. Uh, kādus eh, datus būs nepieciešams apstrādāt un kā, eh, kāda būs eh, aparatūra nepieciešama palīdzības zvanu pieņemšanas punktos un uh, procedūras par visu šo pasākumu ieviešanu būs noteiktas tad, kad mēs iesniegsim likumdošanas projektu, droši vien direktīvas projekts tas būs, lai uh, ievirzītu dalību valstis attiecībā uz to, kādi pasākumi jāveic, lai organizētu nacionālā līmenī uh, ātrās reaģēšanas uh, punktus, un mēs pieļausim lielu elastību attiecībā uz to, kā šīs um, avārijas dienestus varēs organizēt uh, dalību valstīs, un būs iespējams atšķirības starp dalību valstīm šai jomā. Šobrīd mēs vienkārši reaģējam uz parlamenta lūgumu, kas tika ļoti skaidri definēts jūsu pašu pieņemtajā ziņojumā. Mēs nedaram neko ne mazāk, ne vairāk. Tas ir pirmais uh, tiesību akts, kas ir nepieciešams, un es domāju, ka līdz 21. decembrim jums būs pietiekam daudz laika, lai to visu izdiskutētu savā starpā, un esam gatavi ar jums tikties dažādās uh, formātos, tā, kā šodien vai, vai citu dienu, un atbildēt uz visiem tehniskiem jautājumiem. Paldies, saka priekšsēdētājs, ja kāds deputāts vai grupa vēlas iesniegt uh, priekšlikumu um, noraidīt šo uh, deleģēto aktu, tad tas ir jādara līdz 21. decembrim, vai arī, ja kāds vēlas pieprasīt papildu termiņu divus mēnešus, tad ir jāvēršas pie koordinatoriem, un koordinatori izlems, vai ir nepieciešams papildu termiņš vai nē. Paldies! Eh, paldies par priekšlikumu, ka mēs varam tikties arī divpusē un apspriest šos jautājumus, bet es domāju, ka tie, šie jautājumi varētu interesēt arī citus deputātus. Eh, citi deputāti varētu vēlēties eh, uzklausīt šos argumentus, un tādēļ nevajadzētu tikties ārpus komitejas. Ir jautājumi, ko, kas dalībvalstīs pat nav zināmi vēl Un es vēlētos, lai šādas uh, debates uh, mums notiktu komiteju sanāksmēs, nevis kaut kādās uh, papildu sanāksmēs. Mani interesē ne tikai situācija Austrijā, bet arī Itālijā un citās valstīs. Un tādēļ man nevisai pieņemama šāda pieeja. Said, lūdzu, pavisam īsi Es, protams, nepārstāvu šeit komisiju, bet eh, esmu dzirdējis no komisijas, un tas arī skaidri šeit ir uzrakstīts. Tātad ir runa tikai par virknī jautājumu, un šie jautājumi nav strīdīgi. Šie strīdīgie jautājumi tiks apspriesti vēlāk, tad, kad tiks iesniegts likuma projekts nākamgad. Un to mēs apspriedīsim arī mūsu komitejā. Šobrīd komisija vēlas atbildi, vai šie tīri tehniskie jautājumi ir uh, jārisina vai ierosināt to pieeju. Mēs atbalstām vai pret to iebilstam un uh, vai tiešām mums nepietiks ar pāris nedēļām, lai to izlēmtu, un komisijas pārstāvi ir gatavi tikties gan ar mums personiski, gan ar koordinatoriem. Man šāda pieeja ir pieņemama, es iepazīšos ar tekstu uh, pamatīgāk, un ja man būs nepieciešama papildu informācija, tad es uh, arī sazināšos ar komisiju, vai komisija sazināsies ar ko uh, koordinatoriem priekšstādātājs, jā. Uh, Tātad lūdzu izlasiet šo dokumentu. Tas patiesībā ir tikai viena trešdaļa no šī lielā ITS uh, jautājuma. Un pirms mēs sākam protestēt, ir jāizlasa vispirms dokuments. Un tad jums, protams, ir tiesības uh, paust uh, savu viedokli un arī mēs izlēmsim, ko darīsim uh, kā parlaments. Es iekļauju šo jautājumu darba kārtībā, lai visi kolēģi no Lietuvas līdz Grieķijai varētu nākt un klausīties debatēs. Un, uh, diemžēl, zālē nav īpaši daudz deputātu bet, nu, procedūra ir ievērota un tagad viss ir jūsu ziņā pateicos komisijai, un tagad notiks koordinātoru sanāksme. Paldies!